Good afternoon, everybody. Labdien! Es ceru, ka visi ir tikuši cauri visām slēgtajām durvīm. Mūsu kolēģi varbūt ieradīsies vēl nedaudz vēlāk, bet sāksim tagad šodienas diskusiju par kompromisa grozījumiem. Rošforkungs ir sagatavojis grozījums tad atzinumu par patērētāju programmu un arī daži ēnu referenti jau šeit ir ieradušies. Tā tad arī komisijas pārstāvis ir ieradies. Um, Mainērs kundze bija šeit no rīta, bet mēs saprotam, ka viņai ir arī citi pienākumi. Tātad Rošfor kungs lūdzu uzstādiet priekšā kompromisus. Paldies priekšsādātāji. Jā, tiešām mums vajadzētu kopīgi paskatīt kompromisu grozījumu projektu. Uh, un pagājušreiz es jau sniedzu savu pozīciju par atsevišķiem grozījumiem, un tagad esam galīgajā posmā, jo rīt notiks balsojums mūsu komitejā. Paldies vēlreiz kolēģiem, kuri man tiešām atbalstīja šajā darbā. Mēs ļoti labi sadarbojāmies pie kompromisu grozījumiem strādājot, un daudz kas no viņa ieteikumiem ir ņemts vērā. Uh, Un galu galā ir 11 kompromisa grozījumi. Mums bija daudz kas kopīgs mūsu viedokļos. Sarežģītie punkti nebija pēc būtības, bet tāpēc, ka šajā tekstā ir daudz tehniski punkti, tā ir finansiāla programma, tātad tur ir vajadzīga stingrība un konherence. Šajos grozījumos apkopojas uh, Tautas partija, ALDE un uh, sociālisti, bet arī zaļie atbalsta, bet viņi ne, nepiedalījās, jo viņi neiesniedz grozījumus. Tātad es pavisam ātri stādīšu jums tos priekšā. Pirmais, uh, tā es ne, neprezentēšu jums uh, visus kompromisus vienu pret otru, bet par idejām runāšu, par kurām guvām vienprātību. Uh, Pirmkārt, mēs daudz runājam par ļoti skaidru mērķi, kas būtu atbalstīt pasākumus, kas būtu vērsti uz to, lai patērētāji labāk varētu spēlēt savu lomu iekšējā tirgū. Tātad ir jābūt salīdzināmiem datiem vienotajā tirgū un caurskatāmībai, jo īpaši mēs uzsvērām, eh, ka ir svarīgs ne tikai cenas jautājums, bet arī kvalitātes jautājums gan precēm, gan pakalpojumiem. Un patērētājs vienmēr izvērtē gan cenu, gan kvalitāti, un tāpēc mēs eh, atbalstām šos te marķējumus eh, eh, salīdzināšanas tīmekļu vietnēs, izmantojot harmonizētu metodoloģiju. Tā ir akcija, ko veiktu komisija, un tas ļaut mums virzīties uz priekšu šajā jomā, kas ir ļoti svarīga uh, lai varētu salīdzināt produktus un pakalpojumus un veicinātu iekšējā tirgus dinamiku. Otrā tēma, par kuru kompromisa grozījumi ļāva uh, mums apkopot viedokļus, ir patērētāja izglītošana, jeb informēšana. Redzu, ka jūs mani uz mani skatāties. Jā, protams, ir neaizsargātā iedzīvotāja daļa. Uh, kas e, īpaši tiek ņemt vērā šeit e, patērētā izglītošanā, bet ir jābūt arī uh, izglītības programmām visas dzīves garumā. Mēs uh, kļūstam par pa patērētājiem jau piedzimstot mūsdienās, uh, un līdz pat savās dzīves pēdējai dienai tādi esam. Un, daudz kolēģi interesantu, par interesantu uzskatīja faktu, ka daudzi uzņēmumi sevi uzskata par tādiem, kam ir jāizglīto um, patērētāji. Un uh, ir uh, jābūt skaidrai informācijai par uh, produktiem, nedrīkst sniegt tādu uh, divdomīgu informāciju. Ir dažādi kompromisi, kuru mērķis ir tātad ņemt to visu vērā. Jūs varbūt atcerēsieties, ka mums bija diskusija, kurā visi nebija viensprātis par uh, uh, patērētāju lomu un par to veidu, kā jārīkojas komisijai, runājot par uh, patērētāju pasākumiem. Mēs esam visi viensprāts, ka tiešais finanšu atbalsts organizācijām uh, būtu sniedzams tikai tām organizācijām, kas ir savienības līmenī pārnacionālas. Tas nenozīmē, ka mēs negribam palīdzēt patērētāju organizācijām, kas atrodas katrā dalībvalstī, bet tas uh, nebūtu tāds palīdzības veids, kas būtu jāsniedz tieša finansējuma veidā. Mēs uh, vēlamies palīdzēt tām apmainīties ar informāciju, ar labo praksi un pievienojām arī atbalstu pētījumiem, proti var veikt tirgus pētījumus un labāk informēt patērētājus. Kas attiecas uz uh, programmu izvērtēšanu un pēcdarbu pie tām, ir vairāki temati, kas ir tādi tā kā delikāti, jo īpaši komisijai um, tiek piedāvāti daļģētie akti par uh, gada programmām. Jau esam uh, raduši kompromisu par šo te pēcdarbu, jo īpaši par indikatoriem, pēc kuriem tiktu vērtēta šo programmu darbība. Mm, bet bija ļoti dzīvīgas eh, diskusijas, vismaz pēdējā komitejas eh, sēdē bija eh, jautājums par to, kā sadalīt šīs summas katram mērķim, un tur mums bija diskusijas ar komisiju. Mēs labi zinām, ka otrais pielikums, kas parādās mūsu uh, tekstā tas ir tāds indikatīvs sadalījums, un esam iezīmējuši, ka tas ir 73. un 74. grozījums, tur ir runa par 20%, un te tāda saskaņot kompromisu veidā mēs runājam par rīcības brīvību, un ir mutiskais grozījums sākotnējam grozījumam, un te mēs uh, piedāvājam sniegt komisijai šajā jomā zināmu elastību, lai tad, kad tais ir nepieciešams, varētu vēl vairāk uh, um, būt brīva savās darbībās. Un tomēr jāņem vērā, ka šie te uh, pārvietojumi starp budžeta pozīcijām komisijai būs jāatskaitās parlamentam ar delģētajiem aktiem, kā tas parasti tiek darīts. Mēs pazīstam jau šo sistēmu. Priekšsēdātāja kungs. Tādējādi mēs tātad apkopojām dažādos grozījumus, izstrādājot kompromisu grozījumus. Paldies! Thank you. Well, thank you very much indeed. Paldies. Es arī tagad apskatīju atzinumus no komitejām un būs interesanti arī uzzināt, kā jūs tos vērtējat. Ir gan no juridiskās komitejas, gan monetārās komitejas. Saimons Busutils, Marija Pereša un Haida Rīle. Paldies, priekšādātāji! Es pirms gribu teikt paldies Rošforam par darbu un arī par šīs dienas prezentāciju un sevišķi par viņa gatavību sadarboties ar mums. Jāatzīst, ka tautas partija ir gatava atbalstīt kompromisus, kas ir panākti sarunu ceļā, un paldies referentam par viņa atvērtību, meklējot vienošanos. Daži īpaši jautājumi, kas eh, sevišķi interesē mūs, pirmais, pirmā un otrā mērķa finansējuma sadalījums, es īsti uh, nepiekrītu komisijas indikatoriem par summu sadalījumu un uh, būtībā lielākā elastība nozīmē, ka komisija nev, ne, tai nevajadzēs aprobežoties ar pašreizējām prognozētajām summām. Tāpat Uh, runāt par agresīvu reklāmu televīzijā un citur. Um, un runāt par īpaši neaizsargātām patērētāju grupām un to tiesībām. Mēs varam, jādomā, atsaukt mūsu attiecīgo grozījumu un būtu ļoti labi, ja citas grupas to uh, pieņemtu un atbalstītu 122. grozījumu. Es ceru, ka rītdien mums būs skaidra un spēcīga pozīcija, un referents varēs atsaukties uz parlamentu vienoto pozīciju ļoti būtiskā jautājumā, jo mēs ļoti labi sadarbojāmies un referenta pozīcija, kā es jau sacīju, būs ļoti spēcīga un pārliecinoša. Paldies! Thank you very much. Paldies! Uh, Pēres skundze, lūdzu. Muchas gracias, muchas gracias. Paldies, priekšādātāji. Es gribētu atsaukties to, uz to, ko teica Busatilkungs. Paldies Rošfora kungam par sadarbību, gan strādājot ar ziņojumu, gan grozījumiem. Viņš ļoti uzmanīgi uzklausīja mūsu idejas par mazāk aizsargātiem patērētājiem, piemēram, mazgadīgajiem, un būtiski grozījumi ir iestrādāti kompromisos. Pirmais - tiešo un netiešo šķēršļu likvidēšana vienotajā tirgu un um, patērētāja uzticēšanās atjaunošana attiecībā uz pārobežu pirkumiem. Un tāpat finansēšanas sistēmas patērētāju organizācijām. Tām ir jāsaņem atbalsts arī no Eiropas. Uh, Mēs esam paredzējuši dot šīm organizācijām iespēju attīstīties, lai būtu nodrošināta labāka caurskatāmība, labāka pārskatāmība par to, kāda ir labākā prakse iekšējā tirgū. Trešais - patērētāju tiesību attīstība tālāka attīstība. Šeit vajadzētu efektīvi izmantot attiecīgās izmaksas un iepazīstot patērētāja rīcību vai izturēšanos, ir jāapzinās, ka um, pienotais tirgus ir tāds ļoti daudzslāņains patērētāju organizācijām ir jāiesaistās arī strīdu izšķiršanā, vai tās ir jāpiesaist strīdu izšķiršanai. Es tagad ierunāšu ilgi, jo man uh, arī ir jāsteidzas citur. Paldies par jūsu uh, uzrunu jebkurā gadījumā. Rīles kundze lūdzu. Es runāšu ļoti īsi. Mēs jau rakstījām referentam, ka atbalstam gan viņa kompromisa priekšlikumu, gan ziņojumu kopumā. Paldies jums! Yeah. Uh, well, the... Un kā pēdējais ēnu referents, esmu es un varu apliecināt, ka arī mūsu politiskā grupa atbalstīs uh, referentu un arī kompromisa grozījumus. Vai vēl kāds vēlas runāt bez Koracas Biltas kundzes? Koraca Bilta lūdzu. Really Paldies, es arī gribēju apsveikt eh, Rošu Forkungu par eh, labo darbu. Uh, un es pievienojos iepriekšējiem runātājiem īpaši par 122. grozījumu. Šeit uh, ir runa par interneta brīvību un izteiksmes uh, brīvību internetā un uh, to, lai tiktu izmantotas visas inovācijas, ko internets piedāvā. Uh, Un, lai to izdarītu, tad uzņēmējiem ir jābūt atbildīgai attieksmei pret mārketingu internetā. Ir bažas, kā internets un daži no multimedijiem eh, nozīmē to, ka mēs varam iegūt pieeju eh, un uh, šai pieejai var būt arī negatīvas eh, sekas eh, visādiem neveselīgiem paradumiem, alkoholismam, un būtu ļoti grūti izvairīties no interneta regulācijas. Tāpēc eh, svarīgi ir, lai būtu atbildīga attieksme no uzņēmējiem, un es neredzu, kas ir būtiski Eh, ka kāda problēma ir šeit eh, šajā grozījumā, kas piedāvā pievērst uzmanību informācijai nepilngadīgajiem, atbild, nodrošināt atbildīgu reklamēšanu un atturēties no agresīvām un eh, maldinošām reklāmām. Es aicinātu balsot par šo. Paldies! Tā tad. pirms balsojuma komisijas pārstāvim vārds. Paldies! Mēs gribētu arī pateikties eh, referentam un ēnu referentiem par ļoti labo ziņojumu un kompromisu grozījumiem. Eh, protams, mums vēl ir daži komentāri. Jūs zināt komisijas nostāja pret deleģētajiem aktiem mēs uzskatām, ka šis nav pareizais instruments un neskatoties uz uh, situācijas analīzi, mēs tomēr uzskatām, ka tam nav jābūt iekļautam likumdošanā, bet ir jābūt, jāpaliek eh, finansu pārskatā, kā mēs minējam par interneta lapām mēs piekrītam, ka ir ļoti, eh, tās ir ļoti svarīgas, bet mēs arī gribētu pievērst uzmanību certifikācijai un kontroles eh, sistēmai pār šīm vērtēšanas eh, lapām šis ir jautājums, kas joprojām ir problēma. Izglītība ir ļoti svarīga, un mēs uzskatām, ka ir uh, svarīgi, lai būtu šī informācija bet eh, jautājums, ja patērētāja programmai jau tā ir maz finansējumi, tad vai no tā vēl varētu atvēlēt līdzekļus eh, uzņēmumu izglītošanai, kad ir visu šīs daudzgadu finanses schēmas ar eh, lieliem līdzekļiem. Tātad vai būtu uzņēmumu informācija jāfinansē no uh, patērētāju programmas, pat ja mēs piekrītam, ka šai informācijai ir jābūt. Tad ir runa par patērētāju organizācijām. Es gribētu teikt, ka par 122. grozījumu par televīzijas reklāmām, ka šeit ir jāatceras, ka mēs apspriežam finansu mehānismu, tātad kurš ir labuma ieguvējs, kas ir jādara un cik tas e, izmaksās. Ir jābūt pilnīgi skaidriem, skaidrībai par to, ko mēs darām, tātad pievērst uzmanību, e, tas nav ieteikums e, rīcībai to var iekļaut apsvērumos, bet eh, tā nav darbība, ko var iekļaut finansu eh, programmā kādas noteiktas grupas labumam un kur var paredzēt finansējumu. Eh, šis nav politisks dokuments, bet finansu plāns. Man vēl ir daži komentāri par formulējumu, bet par tiem mēs varam runāt, kad būs uh, sarunas ar padomi. Uh, paldies! Paldies! Tātad es došu vārdu referentam. Un varbūt jūs varētu arī mūs informēt par atzinumiem, ko jūs atbalstīsiet, kuras eh, punktu šajos atzinumos. Nu, Tātad eh, mēs praktiski esam praktiski par visu vienojušies, un Busutila kungs, tas, ko jūs pirmais teicāt, mutiskais grozījums ir eh, tāds, kas groza šo elastību uh, Eh, šajos nelielajos pārvietojumos, ko es piedāvāju par finansēm, par 122. grozījumu. Nevajadzētu kļūdīties, mēs visi esam viensprāts par būtību. Savā valstī esmu bijis uh, reklāmas ētikas komisijas biedrs Francijā, un jūs zināt, ka uh, reklāmas joma tiešām ir reaģējusi uz uh, dažādām idejām, uh, pati sevi regulējot. Tas ir noticis. Tātad par būtību mums nav domstarpība. Vienkārši mums nav vienprātības par diviem aspektiem. Pirmais ir tas, ko atgādināja komisijas pārstāvs, proti, ka šeit ir runa par tekstu, kas uzskaita programmas. Un līdz ar to nav skaidri redzams, kā tas uh, viss atbilst konkrētām programmām. Un otra programma, lieta, par ko mums nav vienprātības, ir tas, kā mēs garantēsim, ka būs atbildīga reklāmas prasa, kā komisija to var garantēt. Tātad vārds garantēt ir ļoti precīzs, varbūt tā ir uh, nepreiz tulkojuma problēma vai lingvistiska problēma. Nu, franciski ir rakstīts garantīr, tātad garantēt. Garantēt nozīmē uzlikt zīmogu. Tātad mēs garantējam, ka reklāma ir tāda vai tāda. Tā varbūt ir tā problēma. Ko es jums piedāvāju? Ar komisiju iespējams varētu diskutēt, vai būtu labāk formulējumi iespējami, jo pēc būtības es jums pilnībā piekrītu bet zināmā veidā, ja mēs vēlamies eh, garantēt atbildīgu reklāmas praksi, tad būtu nepieciešams uh, vesels regulējuma teksts par to, bet tāda nav šobrīd. Tātad vai nu uh, vajadzētu paraudzīties, uh, pameklēt kādu formulējumu, kas būtu realizējams, tātad mainīt formulējumu, uh, Ankuražē, tātad e, veicināt, iedrošināt būtu labs formulējums varbūt, bet pēc būtības es esmu pilnīgi e, viensprāts ar jums par e, priekšlikumiem, ko iesniedz citas komitejas. Tātad, sagatavojot balsošanas sarakstu, tas viss ir skaidri norādīts. Es nedomāju, ka būs šeit milzīgas problēmas. Rīt mēs balsosim rīt no rīta komitejas sēdē par visām šīm lietām un gribētu jums vienkārši pateikt, ka ņemot vērā, ka atzinumi ir pat ļoti tuvi viens otram, es domāju, ka pat ar šīm nelielajām domstarpībām mēs varēsim rast risinājums. Es izteikšu hipotēzi, ko vajadzēs pārbaudīt pēc balsošanas, bet es piedāvāju, ka ja nebūs pārsteigumu balsojumā, piedāvāju ēnu referentiem un komitejas koordinātoriem uzsākt jau sagatavošanās diskusijas ar padomas prezidentūru par programmas saturu. Protams, paturot prātā, ka mēs eh, pašā sākumā vēl nenonāksim pie konkrētajām summām, konkrētiem pasākumiem. Es domāju, ka to mēs izredzēsim pēc rītdienas balsojuma. Right. Okay. Labi, paldies, liels paldies referentam. Tātad vienreiz, vēlreiz apstiprinu, ka rīt no rīta no pusdesmitiem sākot mēs balsosim, un tad uh, varēsim arī skatīties, kā rīkoties tālāk, kāda būs mūsu stratēģija. Tas noteikti iekļausies arī tādās plašākās budžeta diskusijās Tātad, kā jūs teicāt, ir šis saturs un ir arī šī naudas aploksne. Uh, tad, kad uh, būs nauda šajā aploksnē, tad arī zināsim, cik tur būs. Labi. Vai vēl kāds grib kaut ko teikt? Nē. Paldies. Tad vai mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta? Esam, ja nemaldos, ļoti labi iekļaujušies laikā. Uh, Vai šeit klāt ir uh, Traskovska kungs? Ā, viņš jau ir šeit. Jūs varētu varbūt tuvoties nedaudz, uh, eh, nākt sēdēt šeit tuvāk. Jūs varat paņemt uh, jūsu uh, zaļo kartiņu līdzi. Nē, jums patīk labāk sēdēt zāles aizmugurē. I would just, uh, I just welcome uh, Mrs. Bettikainen. I Sveicu jūs šeit eh, pietikānens kundz, mūsu priekšsēdātāja vietnieci. Atzinums eh, pētniecības, rūpniecības un enerģētikas komitejai ir jāsniedz par valsts sektora informācijas atkal izmantošanu. Mūsu referents ir Traskovska kungs, ēnu referenti ir Vailers kundze, Kacimarkakis kungs nav klāt. Uh, Šmita kungs, vai jūs nevarētu aizstāt viņu? Engstrom kungs, es esmu šeit, nu jā, Rūlas kundze, Rīls kundze to var izdarīt. Tātad visi ēnu referenti ir klāt un visi citi arī varēs izteikties, ja vēlēsies. Vai Ričards Svetanēms ir klāt? Jā, es atvainojos, neredzēju jūs. Uh, Viņš ir no informācijas sabiedrības ģenerāla direktorāta Traktskovska kungs. Kādu priekšlikumu jūs uh, uh, izstrādājat? Lūdzu, stāstiet mums par to. Jā, un man ir liels prieks, ka varu to prezentēt, jo jūs pats kaut ko zināt par atkal izmantošanu. Šī ir viena no tām izdevībām, kad mums ir iespēja būt diezgan pozitīviem, jo Eiropas komisijas priekšlikums ir ļoti, ļoti labs. Uh, bet kā jau vienmēr, parlamentārieši vienmēr var kaut kādu veidu atrast, kā tekstu uzlabot, un to esmu arī darījis ar saviem grozījumiem. Svarīgākais ir tas, ka komisijas sagatavotais teksts ir draudzīgs uzņēmumiem, un mēs nepiedāvājam nekādas fundamentālas izmaiņas. Mēs vēlamies vienkārši pieslīpēt dažas definīcijas, eh, tās padarot skaidrākas, precīzākas, Un eh, svarīgākais ir tas, ka visam šim pasākumam ir liels potenciāls inovāciju un izaugsmu ziņā. Man ir pieci punkti. Pirmkārt, kā jau es teicu, šīs definīcijas precizēt un pieslīpēt. Pirmkārt, kur ir runa par mašīnu lasāmiem formātiem, mēs vēlamies eh, šeit to skaidrāk pateikt un padarīt to tehnoloģiski neitrālu, kas ir ļoti svarīgs aspekts. Un šo formātu paturēt pēc iespējas lietotājiem draudzīgāku un atvērtāku. Tāpēc mēs eh, skaidri dodam priekšroku atvērtajiem formātiem. Protams, citi formāti arī būs uh, um, pie, pieļaujami, bet uh, tas būs kā izņēmums. Tas būs labāk galalietotājiem. Otrakārt, eh, marģinālās izmaksas. Šeit mēs arī gribam precizēt definīciju, ka marģinālās izmaksas uh, ir uh, izmaksas, kas rodas, lai īstenot pieprasījumu atkal izlietošanai. Mēs atzīstam, ka šeit um, var būt izņēmumi, bet uh, tiem nevajadzētu pārāk, pārāk būt pārāk daudz. Treškārt, par atvērtajām licencēm. Te atkal ir runa par atvērtību un draudzīgumu lietotājiem. Atvērtās licences, eh, atklātās licences tā tad ir eh, ļoti populārs un tāpēc mēs eh, gribam, lai tas būtu standarta lietojumā Eiropas Savienībā. Komisijas jautājums ir, vai nevarētu izveidot tādu Eiropas, eh, paneiropas modeli atklātajām licencēm, tas ir jautājums komisijai nākotnē. Ceturtkārt, jautājums par elektroniskajiem līdzekļiem. Mēs gribētu, lai eh, elektroniskie eh, ceļi būtu tie, pa kuriem iesniedz pieteikums galvenokārt, lai tas būtu primārais veids un uh, elektroniskie instrumenti, tiem ir jābūt sākumu vai izejas punktam, jo ja mēs uh, vēlamies nopietni izmantot šo potenciālu, ko uh, varam šeit izmantot iekšējam tirgum, tad mums vajadzētu nodrošināt, ka elektroniskais komunikācijas veids ir primārais, kas tiek izmantots. Un piektkārt, uzraudzības jautājums. Tas bija viens no jautājumiem atkal izmantošanas debatēs, kas bija diezgan strīdīgs. Uh, Katru reizi, tātad, kad ir uh, uh valsts iepirkums uh, un kad ir mēģinājums radīt jaunas institūcijas, es nedomāju, ka tā ir laba ideja. Mums, manuprāt, nevajadzētu lietot jaunas institūcijas, vajadzētu izmantot pastāvošās struktūras, lai uzraudzītu visu šo procesu. Un runājot par ziņošanas prasībām, mēs gribētu tās padarīt nedaudz realistiskākas, tāpēc mēs uh, sakām, ka ziņošanas prasībām vajadzētu būt trīs gadus, nevis vienu gadu. Un mēs arī mainām formulējumu, sakot, ka dalību valstīm vajadzētu ziņot komisijai par valsts sektora informācijas pieejamību, nevis par atkal izmantošanas uh, apjomu. Tas ir pārāk detalizēti. Tur būtu nepieciešama statistika, kas radītu papildus izmaksas. Tātad mēs gribam šeit saglabāt realistisku pieeju. Jā, mēs gribam ziņošanu, gribam uh, uzraudzību, bet uh, ļaujiet to darīt institūcijām, kas jau pastāv, un neradīt uh, tām pārāk lielu darba slodzi. Un visbeidzot, gribētu pateikties ēnu referentiem. Uh, par lielisko sadarbību. Paldies uh, komiju kundzei, paldies arī, ka mainījāt uh, šo uh, izskatīšanas laiku, jo rīt nevarēšu ierastīt, ierasties. Koracas bildes kundze. Es atvainojos, vai jūs varētu. Jā, es pald... atvainojos. Labi. Liels paldies par to, ka pieminējāt virkni punktu, kas uh, parādījās arī mūsu uh, viedokļa apmaiņā. Tagad došu vārdu ēnu referentiem un arī pārējiem, kas vēlas piedalīties diskusijās. Vispirms Vailers kungs, pēc tam Kacimar Kākis kungs, Engstrom kungs, kas ir ieradies, es pats un arī Rīles kundze. Engstrāma kungs ir ēnu referents šajā jautājumā, bet Rīles kundze arī grib izteikties. Jūs esat ēna referente. Es atvainojos, man šeit ir rakstīts eh, kaut kas cits. Tad sāksim ar Vailērs kundzi. Jā, vielen dank. Paldies, priekšādātāji. Un paldies eh, Čarko, tra, Čarkovska kungam. Ļoti labi, ka mēs šodien par to runājam, par jūsu ziņojumu, par komisijas iniciatīvu mēs jau esam runājuši, un grozījumu priekšlikumi ir padarījuši tekstu vēl labāku. Mums nav praktiski nekādu iebildumu. Pirmais ievadā ir teikts, ka tātad jūs uzsverat šīs informācijas nepieciešamību ekonomikā, bet ir arī vēl citi lietotāji, tie ir paši pilsoņi, iedzīvotāji. Un, protams, arī žurnālisti un zinātnieki. Tātad te ir daudz interesantu, un tas arī nav nekas slikts, un tā arī ir labi. Otrais punkts par uh, šīm marginālajām izmaksām. Uh, Um, te mēs vienojāmies, jūs rakstījāt, ka tām ir jābūt pamatotām. Manuprāt, šis uh, jēdziens pārbaudāms, tas arī ir jākonkretizē, tam jābūt precīzam, un tas nav šeit nejauši jo informācija dalību valstīs tiek um, tā kā padarīta pieejama ļoti ats, dažādos veidos. Skandināvijā tas ir pats par sevi saprotams, bet citas valstis, piemēram, arī manējā, uh, tā ar lielām zobu sāpēm to visu pieļauj. Tāpēc uh, filozofijai jābūt tādai, ka cilvēkiem ir jābūt piekļuvējušai informācijai jau iepriekšējās debatēs es teicu, ka nožēloju to, ka atbildīgais par datu aizsardzību šeit netika iesaistīts jau pirmajā darba fāzē no komisijas puses. Varbūt jūs, referentkungs, varat pateikt, cik lielā mērā tātad šis datu aizsardzības uzrauks uh, vai pārstāvis ir iesaistījies dokumenta izstrādē. Tas mani tiešām ļoti interesē. Tāpat pareizi man šķiet tas, ka nav paredzēts izveidot jaunu iestādi, bet uh, atbildīgā būs administrācija, kas jau eksistē, bet ar to tomēr, to vēl tomēr vajag noskaidrot, jo valstīs, kurās nav bijusi piekļuva informācijai, tas jau bija tieši administrācijas iestāžu vainas dēļ vai pateicoties viņu bloķēšanai bet šīs iniciatīvas filozofija paredz, ka iestādes veicina informācijas pieejamību, un to vajadzētu pieminēt, ja nu gadījumā uh, process nefunkcionēs, tad būs arī um, attiecīgais tad pilsoņu tiesību aizsargs vai ombuds, tiesības sargs vai ombuds ko var piesaistīt situācijas risināšanā. Un pēdējais, labi man liekas arī tas, ka runājot par privātās sfēras aizsardzību, arī personas eh, privātās informācijas aizsardzību, tas pēdējā laikā nebūtu nav tik pašsaprotami, tāpēc labi, ka to var atrast šeit tekstā. Tā ir pragmatiska pieeja. Paldies! Paldies! Hacimarkakis kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Komisijas priekšlikums tiešām bija visai labs, to arī teica Veilers kundze, un referents ar savām definīcijām vai definīciju ir uzlabojis tekstu. Par to viņu varu apsveikt. Es piekrītu tam, ko teica Veileres kundze, bet dalībvalstīs joprojām pastāv lielas atšķirības. To arī ir konstatējis referents. Tāpēc jādara viss iespējamais, lai dalībvalstis pilnībā un korekti varētu direktīvu ieviest. Pārāk daudz ir vēl dažādu izņēmumu, noteikumu, uh, ko, kas, kur ir nepieciešamas korektūras, lai visi varētu vienlīdzīgi piekļūt informācijai un lai varētu arī tālāk izmantot informāciju, ko kāds jau ir izmantojis un sagādājis. Tāpat nepieciešamas arī tādas lētas, izdevīgas procedūras eh, strīdu izšķiršanai vai konfliktu atrisināšanai. Paldies! Paldies, Rīles kundze! Es eh, pievienojos pateicības un uzslavas vārdiem. Uh, debates mums jau vienreiz bija, kurā referents mums izklāstīja plaši savu viedokli, un viņa pieeja ir pareiza, un tā atspoguļojas arī pašreizējos grozījumu priekšlikumos. Es pilnībā piekrītu tam, ka datu aizsardzības jautājums ir atrasināts ļoti apmierinoši. Tas ir 13. grozījums, un Sastais grozījums arī runā tieši par to, par datu aizsardzību. Un labi, ka arī nodevu jautājums vai samaksas jautājums ir ļoti skaidri noregulēts. Te gribētu uzslavēt desmito grozījumu. Es neredzu vispār nekādu iemeslu vairs rakstīt grozījumu priekšlikumus. Paldies par jūsu darbu un jācer, ka viss labi izdosies. Paldies! uh, just Gribu kā ēnu referents arī teikt dažus vārdus. Esmu piedalījies arī darbā ar teksta oriģinālu. Dažkārt mēs aizmirstam, ka tad, kad teksts tikko parādījās, tad tas bija tāds kaut kas ļoti jauns un nebijis. Un te mēs esam to attīstījuši tālāk. Es nezinu, cik daudz mums ir uzraudzības informācijas, bet, protams, ka publiskās informācijas atkal, valsts sektora informācijas atkal izmantošanai piemīt ļoti liels potenciāls arī ekonomikas uh, attīstībā. Um, attiecībā uz aptvērumu mēs runājām par to, ka šeit jāiekļauj arī tādas valsts iestādes, kas nodarbojas ar kultūras jautājumiem un kultūras nozari. Un šis jautājums savukārt saistās ar izmaksām, kādas varētu rasties. Mums ir jābūt ļoti, ļoti piesardzīgiem, lai Eiropas līmenī mēs neieviestu jaunas izmaksu iekasēšanas formulas. Un um, kā jau tika teikts, uh, būs jāraugās, kāds šis teksts galu galā būs, lai nebūtu nekādu tādu lieku noteikumu attiecībā uz papildus izmaksām. Uh, un jāņem vērā arī valsts iepirkuma direktīvas noteikumi. Un, manuprāt, IMSO ģenerāla direktorātam mēs varam teikt paldies par uh, pragmatisko pieju un var uzslavēt referenta grozījumus, bet mums vēl ir uh, rūpīgāk jāiepazīstās ar tekstu kopumā, varbūt būs vēl kādi papildus grozījumi. Lūdzu, ir vēl kolēģi, kas vēlas izteikties. Šķiet, ka nē. Mm. Komisijas pārstāvim tagad došu vārdu, viņam ir liela pieredze šai ziņā. Yes. Uh, well, uh, you, Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Mums ir ļoti patīkami eh, no komisijas puses um, par to, ka tik vienprātīgs ir atbalsts komisijas priekšlikumam. Eh, šis ir jautājums, kurš eh, patiešām sākotnēji tika uzskatīts par komisijas eh, politiskajām prioritātēm un kopā ar parlamentu mēs eh, gājām pirmo eh, soli uz priekšu, tagad mēs tālāk cenšamies uzlabot sākotnējo ideju par to, ka visa šī informācija, ko vāc uh, sabiedriskiem mērķiem ir pēc tam nododama tālāk um, lietošanai citiem. Ir uh, viens komentārs, tomēr mēs neiesniedzām uh, datu uzraud, aizsardzības uzraugam uh, šo priešlikumu atzinuma iesniešanai. Ir gan iespēja ka tālākajā darbā varētu iekļaut arī šeit personas datus, un tāpēc pašreizējā direktīva jau izslēdz eh, personas datus no sava aptvēruma. Mēs apsveicam eh, projektu kura mērķis ir uzsvērt, ka parlaments pašlaik eh, strādā pie, pie priekšlikuma, un mērķis ir uzlabot eh, noteikums attiecībā uz datu lietošanu un pašlaik ne visās pasaules daļās tādi noteikumi jau ir ieviesti. Tā tad ir pozitīvi, ja šādi datu aizsardzības noteikumi pastāv, bet tiem būtu jābūt uh, vienā dokumentā, nevis vairākos. Tāpēc es arī gribētu aicināt šeit datu aizsardzības noteikumus skatīt atsevišķi. Paldies! Par personas datiem varbūt arī Vailers kundzei būs interesanti, ka um, daži uh, sabiedriskā sektora dati dažās valstīs tiek uzskatīti par personas datiem un citās valstīs nē, piemēram, transporta līdzekļu reģistrācija. Un daži, piemēram, automobīļu pircē vēlas pārbaudīt, kādu mašīnu viņi pērk, bet dažās citās valstīs transporta līdzekļu reģistrācijas zīmes ir slepenas kā personas dati. Un būs arī vairāki citi jautājumi par personas datiem, kur nav uh, saskaņas starp valstīm, un tad būs šajos gadījumos jālēmj, vai šie dati ir pieejami vai nav. Es domāju, ka arī geogrāfiskā informācija dažreiz rada problēmas, un arī māju fotografijas kļūst arvien jūtīgāks jautājums. Tātad es gaidu, ka šeit nākotnē vēl būs pie šī jāstrādā. Časkauska kungs, vai jūs vēlaties eh, vēl kaut ko piebilst? Pirmkārt, paldies par komentāriem. Ir vairāki jautājumi. Tātad viens ir privātā dzīve un starpības starp publisko un privātu informāciju. Tāpēc mēs arī sagatavojām šeit grozījumu, bet, cik es atceros, nav lībe atzinuma par šo un mums būtu noteikti jāstrādā ar galveno komiteju tālāk. Šeit runa nav tikai par uzņēmumiem, bet eh, šeit eh, faktiski visai sabiedrībai nāks eh, par labu un šis lēmums, bet, protams, datu lietošana nāk par labu arī pilsoņiem un privātpersonām par uzraudzību. Es domāju, mēs piekrītam, ka nav jārada jaunas iestādes, bet var izdarīt grozījums, piemēram, par ombudsmana dalību valsts mērogā. Un par kultūras institūcijām un izmaksām šeit mēs esam arī centušies situāciju pēc iespējas noskaidrot. Paldies par sadarbību, un es ceru, ka mēs diezgan ātri tiksim galā ar kompromisa grozījumiem. Un vēlreiz es gribētu pateikties arī komisijai par sadarbību. Paldies! termiņš grozījumiem ir 29. jūnijas 12. un 10. jūlijā mēs apskatīsim šos grozījumus kompromisus. 17. septembrī skatīs balsojums MKO, 18. septembrī un tad 21. septembrī būs galīgais balsojums. Un uh, mēs arī mēģināsim iekļaut uh, iespējamos eh, papildinājumus, ja tāda būs vēlāk. Mēs esam piecas minūtes priekšā eh, darba noteiktajam laikam. Es pārbaudīšu, vai visi ir klāt, jo dažreiz ēnu referenti ierodas eh, ļoti vēlu pēdējā brīdī. Un Es pārbaudīšu, vai mums ir arī komisijas pārstāvis. Gandrīz visi dalībnieki jau ir ieradušies. Koferāti kungs, vai jūs varētu sākt dažas minūtes ātrāk? Tātad Koferāti kunga atzinuma projekts par neoficiālo, do, par neoficiālo dokumentu virzību uz integrētu Eiropas tirgu maksājumu veikšanai ar kartēm internetā un mobilajiem maksājumiem. Tātad es došu tagad vārdu koferātī kungam, pēc tam eh, koreferentiem un tad pārējiem, kas grib eh, piedalīties. Paldies, priekšsēdētāji! es gribētu apstiprināt, kā jau teicu iepriekšējā reizē, ka, kad mēs apmainījāmies domām un domājām, runājām par dažādiem jautājumiem arī ar ēnu referentiem, bijām vienisprāts par to, ka runa ir par ļoti būtisku uh, jautājumu, ne tikai par dokum šī atzinuma saturu, bet arī par to, kāds tam varētu būt efekts. Jo dažās vairākās dalībvalstīs šobrīd šajā nozarē, proti elektroniskie maksājumi, maksājuma veikšana ar kartēm, joprojām ir daudz problēmu. Atrisinot problēmas šajā sektorā, ir iespējams atrisināt virkne ekonomisku nebūšanu un sarežģījumu, un ir iespējams lielā mērā atvieglot maksājumus. Veici vienkāršojot Eiropas noteikumus šajā sektorā, Eh, būtu liela, tas būtu liels solis uz priekšu, jo atšķirības joprojām eh, noteikumos starp dalībvalstīm pastāv un ir diezgan vērā ņemamas. Ar eh, pārunās ar ēnu referentiem mēs centāmies izcelt tieši tos aspektus, kas objektīvi skatoties ir visbūtiskākie. Un ekonomika Um, komisijas tekstā netika pilnībā atspoguļoti tā, kā mēs to gribētu. Tad galvenais šeit centrā atrodas patērētājs, kam ir nepieciešama drošība, pārskatāmība un caurskatāmība, un ir jābūt instrumentiem, kā pārliecināt patērētāju, kā viņu piesaistīt jo nevienmēr iespējas, kādas eh, šobrīd pastāv, ir zināmas patērētājiem, teiksim, cilvēkiem ar zemāku izglītības līmeni vai vecāka gada gājuma ļaudīm. Līdz ar to patērētājiem ir jāsaņem korekta, atbilstoša informācija Eh, bieži notiek tā, ka patērētājiem ir pieejams liels vai daudzums nevajadzīgas informācijas, bet praktiskas informācijas pietrūkst. Un, manuprāt, pirmais solis būtu tieši kvalitatīva informācija, lai iegūtu patērētāju uzticēšanos. Tāpat ir jārūpējas par patērētāju tiesību aizsardzību un ir jāstiprina tiesības. Tas attiecas gan uz atsevišķām personām, gan uz personu grupām vai kolektīviem. Un par to mēs vēl diskutēsim, kāda šeit varētu būt, kādi varētu būt vislabākie tiesība aizsardzības veidi. Bet cilvēkiem ir jāzina, ka izmantojot šos uh, maksāšanas veidus, uh, Cilvēkiem ir jāzina, ka viņi var arī saņemt aizsardzību, ja, teiksim, mainās kādi noteikumi vai um, ir uh, jā, jāmaksā par noteiktu pakalpojumu saņemšanu vai, vai preču nosūtīšanu. Tāpēc informācijai ir jābūt tādai, lai mēs varētu piesaistīt lielāku patērētāju skaitu, lai tie izmantotu šīs iespējas, kas ir efektīvs instruments. Tātad, par ko īsti šeit ir runa? Mēs vēlamies Eiropas līmeņa standartizāciju elektronisko maksājumu jomā, un nolūks ir palielināt drošību izmantojot sistēmas, kas piedāvā lielāku drošību. Mums ir jāņem vērā, um, ka pastāv dažādi karšu veidi, ir kartes, kurām ir kots, un ir tādas, kuras tiek aktivētas ar magnētisko joslu. Un tuvākajā laikā ir jācenšās Eh, popularizēt šīs kartes un panākt vienotu normēšanu Eiropas Savienībā. Var, ir dažādas drošības sistēmas, piemēram, dubultā identificēšanas sistēma. Sistēmas šeit ir dažādas, bet uh, viens no būtiskiem punktiem šajā kontekstā ir um, tā ir caurskatāmība tirgū kā tādā. Nevajadzētu veicināt monopolu izveidi, bet risks šeit pastāv, tāpat kā citās nozarēs, par to komisija ir jau runājusi. Ja kādam ir ļoti dominējoša pozīcija tirgū, Dažkārt tas nemaz tā nav uzreiz pamanāms, bet efekts vienmēr ir negatīvs un ierobežo vai nelabēlīgi ietekmē brīvo tirzniecību. Un arī izmantojot šos instrumentus, ir dažādas modalitātes un efekts ir arī uz izmaksām. Tātad izmaksas palielinās. Un tieši ar šādu domu galvā ir nepieciešams rīkoties. Izmantojot dažādas maksāšanas sistēmas, ir jāgarantē caurskatāmību, pārskatāmību un kontroli, ko var veikt arī lietotājs. Um, um, tiem, kas maksā, eh, kas veic šos maksājumus, ir jāzina, uh, vai viņam ir jāspēj vai jāzina, ka viņa privātā sfēra ir pasargāta, ir jābūt, jābūt iespēja arī saņemt apliecinājumu, ka klients ir maksāt spējīgs. Ja klients izmanto šādu maksājumu karti, lai nerastos e, tiesiski, tad juridiski konflikti. Un pēdējais punkts - izmaksas. Uh, izmaksas par maksājumu veikšanu ar kartēm. Mēs ejam harmonizācijas virzienā un šobrīd ir pieejami dažādi instrumenti, dažāda veida dienesti, pakalpojumi, un lai tuvākajā laikā varētu samazināt izmaksas par minētajiem maksājumiem, uh, Nu, mēs nevaram, jādomā, gaidīt lielu izmaksu samazinājumu tuvākajā laikā, bet zināmā mērā ir jābūt, mēs varētu to aprakstīt kā divu posmu procesu. Pirmais mērķis būtu novērst vai likvidēt nodevas, kas jāmaksā lietotājiem, un pēc tam var domāt, kā izveidot sistēmu, lai izmaksas sektu finansēšanas sistēmas. Un pēdējais punkts, ko gribētu izcelt, runājot par prasībām, ko izstrādājusi komisija attiecībā uz centrālās bankas lomu, proti paškontrolē vai pašregulējumam vajadzētu pietikt. Ir būtiski. Lai personai, var svarīgi, lai personai būtu pieejamu komunikācijas sistēmu, lai cilvēks zinātu, pie kā viņam vērsties un varētu saņemt vajadzīgos datus, gan kvantitatīvus, gan kvalitatīvus, proti datus par šo komplekso procedūru un par to, kā izmantot uh, līdzekļus elektronisko maksājumu veikšanai. Paldies referentam par iespēju šodien vēlreiz uzstāties jūsu priekšā. Es gribētu atgādināt, ka 22. jūnijas ir grozījuma iesniegšanas termiņš, tas vairs nav tālu, un jācer, ka viss, kas vēl nav izdarīts, tiks paveikts. Labprāt atbildēšu uz jautājumiem, uzklausīšu ierosinājumus, kādi varētu vēl šeit būt. Un tomēr arī ar grozījumu priekšlikumiem, lai ar tiem iepazītos, ir vajadzīgs laiks. Paldies par jūsu gatavību piedalīties diskusijā. Paldies! Uh, thank you very much indeed uh, for your Liels paldies par jūsu ziņojumu un lielo darbu, ko esat ieguldījis pie šī ļoti sarežģītā priekšlikuma. Ja nemaldos, tur bija 40 jautājumu, kas tika uzdot. Tagad Švāba kungs, vai jūs runāsiet arī Askunga vārdā? Jā, paldies priekšsēdētāji. Vispirms gribētu paust prieku, ka uh, varu uh, sadarboties ar Koferatī kungu. Uh, Šodien uh, pārstāvu Arijas kungu, kuram uh, ģimenes apstākļu dēļ bija jādodas mājās. Un Arijas kungam tas arī ir svarīgi un gribētu sākt ar to, ka pagājušajā gadā tika pieņemta patērētāja direktīva un jau toreiz mēs uh, mēģinājām uh, interneta maksāšanas iespējām uh, padarīt tās tāds drošāks un uzticamāks. Un, uh, Mums ir jāaizliedz dalību valstīm prasīt atmaksu, apmaksu par um, izmaksām, kas būtu augstākas par izmaksām, kas tiešām ir radušās. Tātad nedrīkst prasīt uh, patērētājiem uh, maksu par maksājumu internetā ar kredītkarti, piemēram, par lidojumiem, uh, kas būtu augstāk par uh, patiesajām izmaksām. Tātad uh, internetā nevar maksāt skatrā naudā, līdz ar to nedrīkst prasīt paaugstināt maksu. Mēs mēģinām uzlabot maksāšanas sistēmu, jo tad, kad mēs runājam ar uzņēmumiem, kas darbojas pārobežu kontekstā, tad ir vairākas uh, lielas problēmas. Proti, eh, pasta sūtījumi pārrobežu kontekstā, kas ir daudz dārgāki nekā iekšējā tirgū. Uh, Eh, otrkārt tā ir valoda, treškārt eh, juridiskie nosacījumi un ceturtkārt maksājuma veikšana. Tās ir tādas četras problēma jomas. Un tāpēc es pirms gribētu Koferetī kungam lielā mērā piekrist tajā, ko viņš tikko teica, ko viņš gribētu iekļaut savā atzinumā. Es domāju, ka ņemot vērā to, ka Arijas kungs uh, tieši ļoti aktīvi strādā pie digitālā iekšējā tirgus. Noteikti viņš iesniegs arī uh, grozījums, kas jo īpaši norāda uz uh, interneta tiešsaistes maksājumu nozīmi iekšējā tirgus uh, internetā veidošanā. Un par um, to, kāda ir stā, saikne starp uh, maksājumu līdzekļiem un vienoto maksājumu sistēmu. Par to viņš arī kaut ko iesniegs, jo to varētu savstarpēji papildināt. Un vēlreiz uh, man jārorāda uz to, kā jau to jau darīja pagājušais, ka šīs kredītkaršu sistēmas uh, visas balstās uz to, ka kaut kādā veidā tās saņem informāciju par klientu uh, maksāt spēju, un pārrobežu kontekstā šīs informācijas vēl nav pieejamas, un uh, tāpēc nav tik vienkārši nemaz tā darboties, un tāpēc šīs pārrobežu struktūras vajadzētu standartizēt, kā teica kooperatīkums, bet uh, vajadzētu varbūt arī uzlikt pienākumus uh, šo sistēmu operatoriem uh, vienkāršot pārobežu maksājumus. Šeit ir virkne iespēju, ko mēs varam jau iedomāties. Uh, Viena iespēja būtu vairāk izmantot starptautēji savientojums tehniskus līdzekļus, kas būtu arī e, drošu, droši, un e, te es runāju par datu drošību, jo īpaši Engstrom kungam, un ka mums vajadzētu e, tiešām labāk izmantot pastāvošo sistēmu savietojamību, lai nebūtu jārada jaunas sistēmas. Un būs svarīgi arī zināt, kāda informācija kā tiek nodota. Ir jābūt caurskatāmībai šajā jomā, tādējādi varam dot patērētājiem drošību, ka viņi e, var droši iepirkties internetā. Un e, es domāju, ka šeit e, mēs varēsim ļoti saskaņot viedokli, izveidot iekšējā tirgus komitejā, un paldies Kofratī kungam par paveikto darbu. Paldies! Uh, Lielas paldies! Šmita kungs! Thank you very much. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Paldies Koferātī kungam. Es gribētu teikt, ka šis ir ļoti svarīgs temats, jo te ir runa par vienoto tirgu un par to, kā mēs nodrošināsim tā labu funkcionēšanu. Kā jau jūs teicāt, jūs runājāt arī par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju, jeb naudas atmaskāšanu, bet, manuprāt, tam visam ir jābūt lietotājiem draudzīgam. Es daudz lietoju internetu, arī beidz maksājums internetā, un mana pieredze ir tāda, ka tas viss ir labi darbojas. Bet, protams, ir arī problēmas, un es domāju, ka uh, eh, Kofratīkungs, jūs tās arī nosaucāt. Dīvaini ir arī tas, ka ja jūs pasūtāt kaut ko, tad uh, nauda uzreiz tiek paņemta no jūsu konta vienā sekundē, bet pakalpojumi vai produkti tiek uh, atsūtīti pēc vairākām nedēļām vai pēc mēneša. Bet šī funkcija tātad darbojas ļoti labi. Tātad varbūt no otras puses to arī varētu ieviest proti nodrošināt, lai tiktu izveidot sistēmu, kas eh, garantē patērētājiem drošību. Kofrātīkungs runāja par integritātes jautājumiem, bet man tas ir arī šķiet ļoti svarīgi uzsvērt to, eh, ka draudzīgums lietotājiem būtu ļoti svarīgs, lai vairāk vai mazāk jebkurš to varētu izmantot. Un tāpēc eh, te ir eh, jābūt ļoti augstam uzticības līmenim, un dažkārt man šķiet, ka veids, kā šie maksājumi darbojas, ja tas viss darbojas globālā mērogā, tad katrā valstī eh, būtu kontaktpunkts, eh, ja būtu problēmas, esmu saskāries ar vairākām uh, problēmām un ir ļoti grūti uh, kaut kā sakontaktēties ar uh, uzņēmumu. Viņi ļoti labprāt uh, ņem manu naudu, bet ne labprāt vispār ļauj sev piezvanīt, un dažiem uzņēmumiem vispār jāzvan uz ASV, un tas, ko viņi man skaidro, vismaz man ir diezgan grūti saprotams. Tāpēc uh, Es nevienmēr atbalstu harmonizētas noteikums un vienmēr ir šīs diskusijas mūsu komitejā, bet šeit es domāju, ka tiešām eh, zinām soļus priekš ir jāsper. Pat par uh, maksām, par to, cik tas maksā. Tie uzņēmumi, ar kuriem es esmu kontaktējies, viņi patiesībā uh, vēlas harmonizēts noteikums, lai būtu caurskatāmība par uh, nodavām, un, piemēram, vai arī pat viņi grib, lai zināms uh, maksas tiktu aizliegtas. Es domāju, ka šeit ir manevrēšanas iespējas, kur ietveros mēs varam darboties tādā profesionālā veidā, un es domāju, ka mēs to noteikti varam izdarīt. un ar to arī noslēgšu. Man ir arī daži grozījumi prātā, kurus iesniegšu, un es domāju, ka mēs uh, konsensu panāksim, konspirātīgi kungs, kā vienmēr, tur problēma nebūs, bet es domāju patiešām, ka mums vajadzētu rīkoties izlēmīgi un stiprināt patērētāju pozīcijas šeit un varbūt iet nedaudz tālāk runājot par harmonizāciju Eiropas līmenī. Tātad ar nepacietību gaidu diskusijas un varbūt, ka dažus uzņēmumus nevajadzētu minēt, bet eh, daži uzņēmumi ir gatavi to darīt. Daži ir to gatavi darīt, bet es to nedarīšu. Paldies! Engstrom kungs nākamais. Thank you. Paldies priekšādātāji. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Tiešām tas ir ļoti būtisks dokuments, un mēs arvien vairāk tuvināmies tādai sabiedrībai, kas izmanto elektroniskās maksājuma kartes maksājuma veikšanai. Vai tas labi vai slikti, bet tā tas vienkārši notiek. Es gribētu atkārtot to, ko teicu jau iepriekšējā doma apmaiņā Jā, mums ir nepieciešami objektīvi, stingri noteikumi par to, kad uh, var atteikt uh, uzņēmumam uh, pakalpojumu izmantošanu. Ja ir, ir pat iespējas, ka pilnībā atsakot Uh, elektronisko maksājumu izmantošana var pilnībā apdraudēt veselu biznesa veidu vai uzņēmē darbības veidu, un uzņēmumiem nekas cits neatliks kā pazust. Šeit ir jādomā ļoti, tā ļoti rūpīgi, kādi noteikumi tīri objektīvi, kādiem tiem vajadzētu būt. Es gribētu arī uzsvērt, ka šo pakalpojumu piedāvātāju interesēs ir šo sistēmu attīstīt, jo var būt situācija, kurā, piemēram, no nu, ASV šādi uzņēmumi var nonākt vai izjust spiedienu, kas liek viņiem kaut ko atļaut uh, veikt Eiropā, bet varbūt arī spiediens pavisam no pretējās puses. Mums ir vajadzīgi skaidri noteikumi, uz kuriem atsaukties ka mēs varam uzklausīt, lai mēs varam uzklausīt atšķirīgus viedokļus, bet lai mums būtu pašiem savi noteikumi. Par datu aizsardzību, nezinu, vai jūs gaidījāt, lai es kaut ko par to saku, um, bet es tomēr to darīšu būtisks punkts ir datu aizsardzība, kas eh, saistās ar eh, dalībniekiem, kas nav bankas, bet kas uh, grib saņemt informāciju par to, vai cilvēks ir maksātspējīgs un cik daudz naudas viņa kontā ir. Tas ir, tā ir viena no tādām ļoti, ļoti tādām delikātām informācijām, jo ja to būtu iespējams, ja tas kļūst zināms, tad cilvēks pirmkārt iespējams var tikt pārpludināts ar dažādu veidu reklāmu no visām pusēm. Un um, cilvēks vienkārši ir ļoti neaizsargāts pret šāda veida ļoti aktīvu apstrādāšanu pēdiņās. Un šādu iespēju mums vajadzētu tomēr novērst. Tādai iespējai izplatīt šādu informāciju plaši nevajadzētu būt. Runājot par MIF Jā, par nodevām. Ko tad teikt par nodevām? Regulējot. Um, tas arī ir tāds interesants jautājums. Un arī jādomā, vai šeit vajadzētu ļoti detalizētus noteikumus, vai tomēr nē. Vismaz pašlaik es nevaru īsti atbalstīt regulējumu šajā jomā. Nu, tas būtu no manas puses viss, un es arī piedāvāšu grozījumu priekšlikumus. Vilen. Bilana kungs. Paldies, priekšādātāji. Manuprāt, gal lielāk kā daļa jautājumu no iepriekšējās sanāksmes ir atspoguļoti šajā dokumenta variantā. Gribu izcelt to, ka elektronisko maksājumu tirgus ir atšķirīgs atkarībā no dalību valsts. Svarīgi ir, attīstīt šo sistēmu arī maksājumu sektorā, tātad darījumos ar valstīm ārpus Eiropas Savienības. Man pašam ir, tas ir ļoti būtisks jautājums, jo nodevas, kas jāmaksā Polijā, ir ļoti augstas un negatīvi ietekmē gan pārdevējus, gan patērētājus runājot par citiem jautājumiem, kas ir atzinumā, tad tie ir iet pareizā virzienā, un es tos varu atbalstīt. Paldies, Vēleres kundze. Um, paldies, uh, un paldies ēnu referentiem. Uh, šī ir ļoti interesanta uh, tēma, un Es gribētu eh, pateikt, ka ehm, eh, piemēram ir eh, gadījumi, kad kredītkartes maksājums tiek apstrādāts piecas dienas, un šeit ir tāda situācija, kad nav eh, saskaņas eh, dažādos gadījumos. Arī mazie uzņēmumi lieto kredītkartes un eh, ir vajadzīga skaidrība darījumos ar kredītkartēm. Otrakārt, arī drošība ir viena no svarīgākajiem jautājumiem un ir eh, jāapstiprina patērētājiem un uzņēmumiem, ka viņu dati ir droši. Sevišķi ir eh, svarīgi nodrošināt interneta banku drošību, un es eh, ceru, ka šis ziņojums, kurš ir nācis eh, laikā, eh, tiks virzīts tālāk. Paldies! Vai vēl kāds vēlas komentēt? Es domāju, ka Švāba kungs uzdeva svarīgi jautājumi par sakaru starp šo jautājumu un patērētāju tiesību direktīvu jo patērētāju tiesību direktīvā bija arī runāts par eh, maksājumiem, maksājumu izmaksām un par papildus izmaksām, kas patērētājiem rodas. Un mēs eh, iesniegsim tālāk šo atzinumu ekonomiskajai komitejai un mūs interesē arī maksājumi vienotajā tirgu. Maksājumu eh, sistēmā ir līdzīga situācija kā ar mobilajiem telefoniem, kad nav pārskatāmības, un eh, šī maksājuma sistēma ir eh, pat vēl vairāk nepārskatāma nekā mobilie telefoni. Tāpat arī ir jāatceras, ka ne visas valstis eh, Eiropas Savienībā izmanto eiro un tātad arī pārrobežu maksājumus. Pārrobežu maksājumi notiek eh, dažādās valūtās. Jautājums ir par to, ka izmaksas eh, ir šīs papildus izmaksas nevar aizliegt, kā tas tika ieteikts, jo eh, tās tiks eh, iekļautas tad citos izdevumos, piemēram, izdevumos par banku kontu eh, uzturēšanu. Mūsu mērķis ir pārliecināties, lai tirgus spēki darbojas. Un kā vienmēr ir eh, vajadzīga eh, informācija par ko patērētāji maksā un eh, šie ir ļoti svarīgi jautājumi. Ir, piemēram, tās sauktie bezmaksas mobilie telefoni, kur nav bezmaksas, jo tad lietošanas maksa ir dārgāka. Eh, šeit mums eh, būs eh, vērtīgi ieteikumi, ko dot ekonomiskās komitejas kolēģiem, un es ceru, ka referenti, referents un ēnu referenti nāks klajā ar vērtīgiem priekšlikumiem. Mums ir klāt Hainenkungs no komisijas, tāpēc varbūt viņš arī gribēs šeit papildināt pie kolēģi teiktā. Paldies! Vispār mēs eh, pozitīvi vērtējam eh, jūsu atzinumu savā neoficiālajā dokumentā, un mēs esam vienojušies par mērķiem, kādi ir jāpanāk. Ir eh, vienprātība, ka maksājumu tirgus virzās uz elektroniskiem maksājumiem Mēs domājam, ka elektroniskie maksājumi var palīdzēt un tie var būt konkurētspējīgāki un efektīvāki nekā maksājumi e, skaidrā naudā. Ir vairākas reizes uzsvērts, ka e, patērētājam ir jābūt e, svarīgākajam šajā situācijā. Un par to tika runāts arī māja beigās komisijā. Un ja mēs apskatām pētījumu metodus, e, tad e, galu galā e, patērētājs izdara šos maksājumus. Un, kad mēs runājam par kartēm, internetiem un mobilajiem maksājumiem, tad mums ir jāpievērš uzmanība patērētāja situācijai un no tās arī viss jāvērtē. Tika minēta lielāka pārskatāmība arī informācijas prasības, patērētāju aizsardzību un patērētāju tiesības. Es gribētu atgādināt par maksājumu direktīvu, kur ir noteikts, ka um, tiek ieviestas uh, jaunas uh, maksājumu metodas un ir ļoti cieši sakars starp eh, maksājumu eh, direktīvu un mūsu neoficiālo dokumentu. Un eh, arī jaunajā direktīvas versijā varētu iekļaut daudz ko no mūsu neoficiālā dokumenta. Par drošību mēs piekrītam, ka drošība ir pilnīgi nepieciešama, neatkarīgi no tā, kādus pasākumus mēs veicam tirgus atvēršanai un konkurētspējas uzlabošanai. Drošība ir ļoti svarīga, un es arī gribētu minēt šos drošos maksājumus, kuri arī varētu ar laiku izvērsties par prasībām eh, maksājumiem eh, tiešsaistē un arī citiem maksājumiem. Arī tika runāts par monopoliem vai par to, kā izvairīties no monopola rašanās, un es domāju, ka arī šis ir viens no galvenajiem mērķiem, ko mēs vēlamies sasniegt, tātad radīt godīgas spēles noteikumus, uh, gan esošajiem uh, uzņēmumiem, kas darbojas tirgu, gan arī jaunajiem, kas uh, vēl tikai ienāk. Un uh, mērķis ir radīt vairāk konkurences, lielāku izvēli, bet arī efektīvākus un lētākus maksāšanas instrumentus. Par izmaksām. Tieši saistē mēs kopā ar uh, konkurences ģenerālu direktorātu skatām šo jautājumu. Ir daudz konkurences lietu, kas tiek skatītas gan Eiropas līmenī, gan pasaules līmenī un uh, gan uh, Eiropas līmenī. Un nesen Eiropas tiesa apstiprināja 2007. gada uh, komisijas lēmumu eh, par pārobežu maksājumiem, un eh, šie eh, lēmumi arī var ietekmēt pārējās lietas, kas notiek, tiek skatītas gan Eiropas, gan valstu līmenī. Par maksājumu sistēmas pārvaldību mēs saprotam, ka ir aicinājums rīkoties aktīvāk mēs esam atbildējuši, izveidojot tā saucamo eh, SEPA padomi pirms gada, kas eh, pārstāv tirgus dalībniekus, un mēs izteiksim priekšlikumu par SEPA pārvaldību šī gada beigās, eh, kas arī ir minēts regulas apsvērumā. Mēs uh, skatīsimies uz diviem galvenajiem aspektiem, kā mēs un arī Eiropas centrālā banka var uzņemties svarīgu lomu un kā mēs varam labāk uh, iesaistīt uh, maksājuma lietotājs un ievērot viņu intereses. Arī svarīga ir standartizācija šīs diskusijas rezultāti arī tiks iekļaut analīzē, kas pašlaik notiek, un e, diskusijā par neoficiālo dokumentu ir saņemtas apmēram 300 atbildes, dažas no tām ir ļoti garas, un e, mēs pašlaik ar tām iepazīstamies. Tātad šonadēļ vai nākamnedēļ tiks e, izdots, izdot atskaita un mēs arī publicēsim individuālās atskaitas, ko mēs saņēmām, un tad līdz jūlija beigām mēs paziņosim par tālākām iespējamām darbībām. Paldies! Paldies! Tā bija ļoti visaptveroša atbilde. Eh, Koferātīkungs, vai jūs vēlaties eh, vēl kaut ko eh, teikt? Paldies! Es runāšu pavisam īsi. Komentāri, ko mēs dzirdējām. Um, atspoguļoja um, situāciju, kādā mēs šobrīd esam ar šo dokumentu. Es gribētu teikt dažus vārdus par tehnoloģiju attīstīšanu. Um, ļoti ātri notiek šī tehnoloģiskā attīstība un ļoti uzmanīgi jāstrādā ar noteikumiem par datu apstrādi un datu aizsardzību, lai privātā sfēra netiktu apdraudēta. Maksājot par kādu pirkumu, nedrīkst pārsniegt noteiktu slieksni informācijas pieprasīšanām. Un runājot par jauniem elementiem, kas veicinātu konkurētspēju, tad te par to runāja komisijas pārstāvis un vēl saikne ar virkni ekonomisko nozaru. Um, te ir virkne iesaistīto pušu, iesaistīto personu, un ir jābūt caurskatāmībai, lai instrumentam būtu ne tikai pozitīva pieeja, bet instruments būtu tāds, lai, kas lai noteikumi būtu reāli izpildāmi. Patērētāji, kas ir mazāk pasargāti, viņiem ir jāsaņem atbalsts vai palīdzība, ja tas nepieciešams. Paldies! Ļoti interesantas, liederīgas debatas. Atgādinu, ka piekdien ir grozījuma iesniegšanas termiņš, nē, ceturtdien pusdienlaikā ekon komitejā balsojums būs septembrī. Nu, mēs uh, diez vai redzēsim um, šo dokumentu, kas atspoguļos konsultāciju procesu no komisijas puses bet uh, mums ir um, pietiekami daudz materiāla, ar ko strādāt. Nākamais ir Koferatī kunga nākamais ziņojums - Eiropas transporta tīkla attīstība. Tā ir transporta komitejas, tas ir transporta komitejas ziņojums, arī Švāba kungs šeit ir iesaistījies. Vai Engstrēma, Engstrēma kungs ir šeit, Rīles kundze ir šeit, nē, Rīles kundze nav šeit, un došu vārdu koferatī kungam. Būtu labi, ja līdz pieciem mēs šo tēmu noslēgtu, jo piecos būs koordinātors sanāks. Uh, ģenerāla direktorāts MUM ir atsūtījis pārstāvi, bet tagad došu vārdu koferatī kungam. Paldies, priekšēdētāji. Jācenšās. Um, um, laicīgi jautājumu izrunāt, jo koordinātoru viedoklis, protams, arī ir būtisks par tekstu. Runājot par to, kas ir šajā tekstā. Pirmkārt, jākoncentrējas patērētāju tiesībām un jāpatur prātā, ka visas atsauces, norādes un normas, kas attiec uz transporta tīkliem, skar ne tikai infrastruktūru, bet arī cilvēkus, kas strādā, kas vada transporta līdzekļus. Un bieži um, netiek ņemtas vērā atšķirības starp uh, lietotājiem, ir vecāki cilvēki, ir uh, cilvēki ar īpašām vajadzībām, kas piedalās satiksmē, un tas viss ir jāņem vērā. Nedrīkst arī radīt šķēršļus uh, transporta tīklu lietotājiem un pakalpojumiem, uh, jābūt tādiem, lai arī cilvēki, kam ir īpašas vajadzības un kas ir vismazāk aizsargāti, viegli varētu tomēr transporta tīklu izmantot. Es domāju par infrastruktūru, par to, kādi ir automobīļi vai transporta līdzekļi, un pieejamībai ir jābūt garantētai, uh, pirms kaut, kas sāk, pirms kaut ko sāk būvēt. Jādomā arī par to, kāds efekts infrastruktūras projektiem būs uz vidi, jo ir gadījumi, kad spontānu reakciju, uh, izmantojot tādas spontānas akcijas, lieli infrastruktūras projekti tiek apdraudēti. reglamentētā sistēmā ir jau iespējams no paša sākuma vienoties par vai tikt skaidrībā par to, kāds efekts projektam būs uz dabu, uz vidi. Un mēs varam, mums jāapzinās, ka mēs varam sniegt lielu ieguldījumu Eiropas transporta tīkla attīstībā. Uh, ceļu drošības uzlabošana rada Eiropas valstīs vislielākās problēmas pašlaik. Inovatīvie sektori vai nozares, tā tā saucamā intermodalitāte, arī šeit vēl ir daudz darāmā. Izmantoju, um, veicinot šo intermodalitāti, uh, proti iespēja izmantot dažādus transporta veidus. Manuprāt, tīkla, transporta tīkla attīstība ar resursiem, kas ir pieejami šobrīd, nav iespējama. Tāpēc ir jākoriģē a, līdzekļu apjoms un parlamentam par to ir jārūpējas. Runājot par koordinatoriem. Um, ir jā, koordinatoriem ir jābūt politiskas dabas pilnvarām, kas uh, ļauj viņiem uh, veikt pārunas ar institūcijām, uh, kas ir atbildīgas par projektiem, par dažādu segmentu, dažādu tīkla segmentu attīstību. Jo līdz šim mēs esam bieži redzējuši, ka pastāv problēmas attīstot transporta sistēmu, un šīs problēmas varētu tikt atrisinātas. Paldies. Uh, Mr. Švāb. Švāba kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es šoreiz gribētu pateikties Kofratī kungam par viņu teikto un Ivanovs kundzes uh, vārdā, kuru šodien nevar ierasties, gribētu atbalstīt to, ka Koferatī kungs ir izvēlējies eh, patērētāju un lietotāju uh, orientētu pieeju savā atzinumā. Ivanovs kundzei uh, īpaši svarīgi šķiet vispirms nodrošināt, lai visu iedzīvotāju pieeja um, būtu nodrošināta arī ten tīkliem. Uh, arī vecākiem cilvēkiem, cilvēkiem ar invaliditāti un uh, uh, mobilitātes traucējumiem. Ir svarīgi, lai šīs uh, lielās asis būtu pieejams visiem. Un infrastruktūra īpaši būtu jāizbūvē tur, kur ir uh, tā sauktie mēsgli, kur nav līdz šim bijis iespējams veiksmīgi organizēt satiksmi. Uh, kur nav šīs transporta iespējas. Tā pašā laikā kolēģi Ivanova arī uzskata, ka ceļu satiksmes drošības nodrošināšana ir ļoti būtiska, bet tas jau Kofratī kunga tekstā ir iekļauts. Treškārt, dārgie kolēģi, svarīgi būtu šīs transporta asis uh, ļoti konstruktīvā un ciešā dialogā, un to saku kā deputāts no reģiona, ka, kurā tiek būvēta uh, stacija, liela stacija pēc uh, uh iedzīvotāju balsošanas, uh, un tur parādījās, ka patiesībā ļoti daudz cilvēku ir par šādu lielu projektu izvēršanu uh, pretēji tam, kas tiek ziņots mē, mēdījos. Tātad ļoti svarīgi ir dialogs, uh, svarīgs ir dialogs ar cilvēkiem uz vietas, un gribētu pateikties Koferatī kungam, ka viņš šos punktus tekstā iekļāva. Uh, Tāpēc varbūt tikai atsevišķi punkti, kuros uh, mēs vēlamies kaut ko uzsvērt. TNT uh, eh, asu uzsvēršana dažādās transporta jomās uh, ir kvalitatīvs uzlabojums pasažieriem, bet tas nedrīkstētu pacelt cenas līdz pārāk augstam līmenim, un arī administratīvās prasības nedrīkstētu būt pārāk augstas. Jānodrošina, lai šie uh, ceļi varētu tikt izmantoti, lai tos varētu izmantot visi iedzīvotāji visur Eiropā. Un tāpēc uh, būs ļoti būtiski ņemt vērā konkrētas problēmas, kas parādās konkrētās dalībvalstīs, piemēram, tur, kur ir reģioni ar zemu iedzīvotāju blīvumu, kur nav alternatīvu vietējo ceļu vai citu transporta veidu. Jaunās tehnoloģijas uh, būtu jāizmanto un inovatīvas iespējas, tā uzskata Ivanovs kundze, lai mēs izmantotu visizdevīgākās un lētākās iespējas visiem pilsoņiem, kas būtu tiem pieejams, būtu jābūt saprotamai informācijai par uh, savienojumiem un arī par iespējām pārsēsties no viena transporta veida uz citu. Un visbeidzot, kolēģi, lai būtu vienkāršāk šos uh, tīklus izmantot, tagadējā regulā vajadzētu iekļaut uh, papildus ieteikums par to, kā varētu izveidot starptautisku visai Eiropas transporta lietotāju tīklu, lai tie varētu apmainīties ar informāciju. Tātad vēlreiz referentam paldies, un es domāju, ka šajā jautājumā varam nonākt pie labiem kopīgiem risinājumiem. Lielas paldies, Šmita kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos īsi, jo es domāju, ka Šīs diskusijas jau mums bija pirms pāris nedēļām, un Koferatī kungs, jūs eh, dažus no komentāriem šeit esat iekļāvis. Īpaši gribētu uzsvērt otro grozījumu un 30. grozījumu, kas attiecas uz eh, šo te koordinātoru lomu. Manuprāt, tie ir ļoti svarīgi. Ja nemaldos, es eh, jau minēju, ka Eh, savā valstī esmu strādājis pie šī reģionālā un vietējā līmeņa. Un visi, kas to ir darījuši, zin, cik sarežģīti ir uzbūvēt kādu ceļu, dzelzceļu vai ostu, jo visi sūdzās, visi vēlas, eh, lai būtu šis ceļš, bet ne tuv viņa mājām, kaut kur citur. Un uh, eh, koordinātors uh, un kombinācijas starp Eiropas institūcijām un, un reģionālo un nacionālo līmeni, tā ir ļoti būtiska. Un tā kā es nāku no valsts, kurā nav pārāk daudz iedzīvotāju, tas uh, ir īpaši svarīgi. Tātad ir šīs teritorijas ar zem iedzīvotāju blīvumu. Mēs nevaram koncentrēties tikai uz pārobežu jautājumiem, dalību valstīm ir jāpilda savu pienākumu, jāatrisina sastrēguma vietas un uh, jāatveido savienojumi tur, kur to nav, jo pretējā gadījumā būs ļoti labi savienojumi pār robežām, bet uh, nebūs ceļu uh, valsts iekšienē vai dzelzceļu. Tātad šeit ir jābūt zināmai proporcionalitātei šajā kontekstā. Es piekrītu Un es domāju, ka tas būs svarīgi. Un ja mums šeit nav juridisko pasākumu, tad mums šiem koordinatoriem jāpiedāvā pēc iespējas labāks personāls, eh, lai viņi varētu strādāt un veidot šādu koordinātu viedokli Eiropas Savienībā. Mums kā politiķiem, lēmumu pieņēmējiem, vajadzētu arī censties eh, nacionālajos parlamentos savos, savās valstīs ietekmēt parlamentāriešus un valdību, pretējā gadījumā tas viss nebūs īstenojams. Tātad pilnībā jūs atbalstu, Koferatī kungs. Paldies! Paldies, Šmita kungs! Bīla kungs! Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Lielas paldies, priekšsēdētāji! investīcijas Eiropas projektos dod pievienoto vērtību ne tikai reģioniem, bet tas veicina arī turismu. Jaunu projektu plānošana būtu jābalsta galvenokārt uz patiesām uh, vajadzībām, kāda tad būs potenciālie lietotāji, kādas ir viņu vajadzības. Uh, Tas ir jāņem vērā un ir jāveic uh, sabiedriskās konsultācijas. Pēc grozījuma izlasīšanas gribētu tos nedaudz komentēt. Man ir prieks, ka tiek paustas idejas par to, ka jākonsultējas ar vietējiem iedzīvotājiem un dažādām organizācijām. Es īpaši atbalstu 2. un 28. grozījumu. Gribu pateikt arī, ka konsultācijām vienmēr vajadzētu būt ar mērķi rast kompromisu risinājumu. Vajadzētu censties izvairīties no situācijām, kurās vietējie iedzīvotāji uh, nepiekrīt kādam projektam, kas tiek īstenots viņu dzīves vietā. Tātad ļoti agrā posmā vajadzētu konsultēties ar iedzīvotājiem. Eiropas koordinatoram. Uh, es drīzāk šeit gribētu uh, izvēlēties uh, formulējumu can, kā to uh, piedāvā komisija. Tas ir 30. grozījums, nekā šeit uh, tiek minēts. Tātad par ietekmes uz vīdi samazināšanu līdz minimumam, te es neesmu pārliecināts par formulējumu. Vienmēr ir kaut kāda ietekme uz vīdi. Mēs varētu droši vien runāt šeit par negatīvās ietekmes pēc iespējas lielāku samazināšanu. Un par pāriem jautājumiem nav komentāru. Paldies. Vai vēl kāds deputāts vēlas komentēt? Es domāju, ka divas, trīs minūtes varētu pat dot komisijai vārdu, ja Šanveina kungs gribētu izteikties. Un pēc tam došu vārdu atkal kooperatīv kungam. Liels paldies, un tiešām var izteikties ļoti īsi. Es domāju, ka mēs varam lielā mērā atbalstīt atzinuma projektu, kur sagatavojas Koferatī kungs par mūsu priekšlikumu. Tas uh, vēlreiz uzsver tos aspektus, kas mums arī ir ļoti svarīgi - pieejamība, drošība, efektivitāte, nu, tā skaitā resursa efektivitāte, arī koordinātoru un koridoru pastiprināta loma. Tas mums arī ir ļoti svarīgi. Šobrīd, šodien patiesībā notiek eksistējošo koordinātoru sanāksme, kas um, īpaši apspriedīs jautājumu par to, kā labāk strukturēt dialogu ar vietējām uh, sabiedrības daļām, vietējiem iedzīvotājiem, runājot par mūsu tīklu izveidu īstenošanu. Īpaši iepriecināti esam par to, ka tie panti, kas attiecas uz vidas aizsardzību un pieejamību, 42. un 43. pāns, ka tie tiek pastiprināti. Uh, un padome savā vispārējā pieejā martā bija dzēsusi šos uh, pantus un šos uh, tematus bija iekļāvusi tikai apsvērumos, un tāpēc esam ļoti iepriecināti, ka parlaments šeit atbalsta mūs, un ceram, ka balstoties uz to mēs uh, varam rēķināties ar to, ka šie panti atkal parādīsies uh, regulas tekstā, un galīgajā regulā tie būs. To minēja arī Švāba kungs. Mums vajadzētu izvairīties no pārāk liela administratīvā sloga. Tātad, ja mēs runājam par eksanta izvērtējumu, jāraugās par kādu veidu projektiem, tad mēs te vispār runājam. Bet pilnīgi noteikti esam atvērti uh, skatīt kopīgi sadarbības garā šos jautājumus. Lielas paldies par šo atzinumu! kas arī atbalsta mūsu priekšlikumu, kas ir tik svarīgs Eiropas konkurētspējai, jo transports ir tiešām ekonomikas kodols. Paldies! Thank you very much! Paldies! Ļoti būtiski, lai šī joma attīstītos, lai vienotais tirgus varētu līdz ar to tikt pilnīgots. Un ir prieks redzēt šīs aktivitātes un arī labvēlīgo balsojumu transporta komitejā. Tagad lūdzu koferatī, kungs. Mēs varam laicīgi noslēgt sēdi, lai koordinātori var sākt strādāt. Es gribu pateikt paldies par labajiem vārdiem, par uzslavām, ko dzirdēju. Un es arī uzskatu, ka būtiski, lai mēs saglabātu šo draudzīgo gaisotni, kas valda šajās debatēs Es pats esmu bijis pilsētas mērs un zinu, ka, ja mēs gribam būvēt ceļu vai tramvai līniju, tad tas ir ļoti, nebūtu nav viegli, ja ceļa vietā ir ne, ja jūs esat iecerējis būvēt nevis ceļu, bet gan dzelzceļu, tad ir vēl grūtāk tikt ar visu galā. Un jautājums ir, kā palīdzēt pašvaldībām tikt galā ar šādām problēmām, ne tikai gadījumā, kā piemēram Študgartē, bet arī, pie, piemēram, runa ir par koridoru. Būtiski, lai koordinātu autors pirms projekta uzsākšanas būtu konsultējies, tiktu organizēta sabiedriskā apspriešana, jo viena lieta ir kaut ko būvēt tur, kur vispār nekā nav, tikai zaļa zāle aug, bet ja dzīvo cilvēki, un jūs gribat kaut ko tur īstenot, kādu infrastruktūras projektu, tas ir pavisam citādi. Uh, un ir tiešām jārēķinās ar tādu Herkulesa cienīgu darbu. Un es ļoti, ļoti rūpīgi raudzījos, um, jo tā kā man ir pieredze šajā jomā, tad es šīs normas izvērtēju ar lielu rūpību. Uh, mēs vēl, tad vēl ir iespējams iesniegt grozījumu priekšlikumus, un tad uh, mēs sintezēsim uh, dokumentu. Manuprāt, atvainojos priekšādātā kungs, termiņš iesniegšanai ir jūlijā grozījumiem. Nu, nav varbūt ļoti daudz laika, bet jādomā, ka laika pietiks un varēsim visu padarīt. 10. jūlijas, saka priekšēdētājs, ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un 6. septembrī mēs varēsim uh, diskutēt par grozījumiem, un jūs jau esat izdarījis ļoti labu darbu, jādomā, ka arī grozījumi būs interesanti, un 10. vai 11. oktobrī notiks uh, dokumenta pieņemšana un 5. novembrī transporta komitejā tiks skatīts dokuments. Paldies! Līdz ar to publiskā mūsu sanāksmes daļa ir beigusies. Tagad pulksten piecos sāksies koordinātoru darbs. Un rītdien mēs tiekamies pulksten deviņos, un es pastāstīšu par. par uh, laivām un atpūtas uh, kuģiem, un tad es uzstāšos rīt kā pirmais, un pēc tam sekos balsošana, kas sāksies pulksten 9.30. Paldies! Um, šī sanāksmes daļa ir beigusies.